Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Ziņoju par 24. martā pārtrauktās plenārsesijas atsākšanu. 23. 4. martā pieņemtie protokoli un teksti ir darīt zināmi. Vai ir kādas piezīmes protokola sakarām? Tādējādi, ja piezīme nav, tad protokoli tiek paziņot par pieņemtiem. Un tagad es nākušu klajā ar vairākiem paziņojumiem. 26. aprīlī 25 gadi ir apritējuši pēc Černobijas katastrofas, kas ir lielākā kodola katastrofa cilvēces vēsturē. Pēc 25 gadiem Mēs apliecinām savu cieņu tiem, kuri ir zaudēja savas dzīvības cīņā ar kodola katastrofu. Padomju varas iestādes eh, turēja slepenībā informāciju par kodola katastrofu no pārējās pasaules un no iedzīvotājiem, kas uh, ļoti apgrūtināja cīņu ar katastrofas sakām. Vēlāk Černobiļa kļuva par sadarbības paraugu iesaistītiem valstīm un starptautiskajai kopienai. Un pieminot Černobiļas notikumus, mūsu domas ir kopā ar Japānas iedzīvotājiem, kuri cīnās ar uh, Eh, dabas katastrofas un Fukushimas kodola katastrofas sekām. Otrā skumja informācija. 96 cilvēki gāja bojā pirms gada Smoļenskas katastrofā. Viņu vidū polijas prezidents un uh, eh, 18 polijas eh, parlamenta deputāti, no kuriem vienam uh, Uh, vajadzēja ieņemt vietu Eiropas parlamentām. Lielākā daļa no bojā gājušajiem bija Polijas valsts augstas amatpersonas, uh, daudzus no tiem pazina parlamentā deputāti. Es biju pazīstams ar pusi no uh, avio katastrofā bojā gājušajiem. Nav vēl aizvien īsti skaidrs, kā šī katastrofa notika, un mēs gaidām turpmāku informāciju un mūsu domas ir kopā ar tiem, kuri vēl aizvien ir sērās. Eiropas parlaments. Ir nobažījies eh, par to, ka savienoto eh, valsts augstākā tiesa ir norādījis Troja Dēvis pieteikumu, lai atliktu nāves sodu izpildi. Un Džordžijas eh, štatā varas iestādes saistībā ar Eh, nāves eh, soda nomainīšana mūža ieslodzījumu Deivisam, kā vēstnieku atbildi. Mēs esam arī nobažījušies pār Kot divāras eh, republikas notikumiem. Tā vietā, lai stiprinātu demokrātiju valstī, prezidenta vēlēšanas, to rezultāti ir noveduši pie haosa. Lorants Bagbo neapkāpies no sava amata. Uh, Un abās pusēs, no abām pusēm ir vērojama vārdarbība. Starptautiskajai kopien eh, sabiedrībai ir jāpalīdz novērst vārdarbību un jāsauc pie atbildības visi, kas ir kara noziegumus vainīgi. Un Eiropas parlaments darīs visu, kas ir tā spēkos, lai šīs personas tiktu sauktas pie atbildības. Un visbeidzot, vēlos jūs informēt par Eh, korupcijas gadījumiem eh, Eiropas parlamenta deputātu vidū. Ceturtdien pēc priekšsēdētāju sanāksmes tikšanās mēs saņēmām vēstuli šo jautājumu sakarā. Mēs pieņemam nopietnus soļus, lai sagatavotu rīcības kodeks, eh, kodeksu lobētājiem, interešu grupām, kā arī Eiropas parlamenta deputātiem. Birojas tiekas šovakar 18.30 un šis jautājums tiks risināts un domāts par tālākajiem soļiem. Nikolson kungs vēlējās izteikties. Thank you, Mr. President. Priekšsēdētāji, gribētu gribētu izmantot šo brīdi, lai eh, darītu jums zinām, ka sestdien Ziemeļīrijā tika nogalināts eh, jā.